ko līdz ar to tiek pieņemti un apstiprināti. Barbara de Brūna kundze man ir iesniegus savu atlūgumu un um, viņa vēlas pārtraukt strādāt sākot ar 3. maiju, 2012. gada 3. maiju. Tas tiek pasludināts. Tāpat Rumānijas iestādes man paziņoja par Minodorā kliveti sāks darboties eh, šeit parlamentā sākot ar 2012. gada 18. maiju un aizstās Rovanu Plumbu deputāte samatā. Saskaņā ar eh, reglamenta trešo pantu otro punktu, kamēr šis mandāts netiek apstrīdēts, Minadora Kleveti kundze sāks darboties um, kā parlamentāra.